2011. gadā un ceru uz tikpat veiksmīgu sadarbības garu arī turpmāk. Paldies! Paldies! Eh, balsojums notiks eh, rītdien pusdienas laikā. Tagad runāsim par pēdējo ziņojumu šovakar. Tas ir Rodikrācas Caragaropulu ziņojums Eiropas Savienības reģionālās politikas ieguldījums finanšu un ekonomiskās krīzes izskaušanā, īpaši minot otro mērķi. Lūdzu, referentē vārds uz četrām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs, kolēģi. Uh, Ar šī ziņojuma palīdzību mēs vēlamies norādīt, cik būtiski ir reģionālā politika un kā ar tās palīdzību var veicināt Eiropas Savienības ekonomisko atveseļošanos. Mēs vēlamies uzsvērt to, ka vietējā politika ir galvenais investīcija avots un tā var palīdzēt, palīdzēt veicināt ekonomisko izaugsmi. Struktūra fondi nav tikai instruments, eh, kas var eh, ļaut palīdzēt cīnīties pret ekonomikas krīzes apkarošanu. Mums ir jāsaprot, eh, ka to var izmantot, lai varētu veicināt ekonomisko izaugsmi un iekšējā tirgus nevainojumu norisi. Ja mēs runājam par otro mērķi, kopš 2002. gada eh, bija vairāk reģionu, kas atbild otriem mērķim, tur bija augsti IKP rādītāji, un šie reģioni bija arī tādi triecienieki, ja ņem vērā eh, izaugsmi, konkurētspēju un inovācijas. Vēlāk eh, otrā mērķa reģioni koncentrējās uz kvalitatīvu darba vietu radīšanu un konkurētspējas turpmāk padziļināšanu. Es vēlējos pateikt, ka 168 reģioni uh, šeit ir minēti. Tie ir 168 reģioni 19 valstīs, un mēs runājam par 314 miljoniem iedzīvotāju. Tātad tie ir otrā mērķa reģioni. Mums vajadzētu aktīvāk darboties uh, Eiropas reģionālajā un vietējā līmenī. Rezolūcijas projektā skaidri parādās tas fakts, ka mēs vēlamies atbalstīt arī reģionālo dimensiju 2020. gada stratēģijas ietvaros. Tā ir eh, pro, prioritāte, kas nevien veicina reģionālo un sociālo kohēziju, bet arī veicina reģionu konkurētspēju. Rezolūcijā mēs pieprasām, lai Eiropas komisija izrādītu augstāko elastības līmeni, runājot par uh, saistību piešķiršanu. no 117 dažādām rīcības programmām eh, saskaņā ar eh, sociālā fonda līdzekļiem 13 tika grozītas dalību valstīs, lai tās varētu saskaņot ar eh, nacionālajām programmām, ņemot vērā ekonomiskās un budžetārās problēmas, ar ko sastopas šīs dalību valstis. Es lūgtu, lai Eiropas komisija atbalstītu dalību valstu veiktos pūliņus, lai viņi varētu šo finansējumu izmantot pēc iespējas labāk. Mūsu galvenais priekšlikums ir tāds, ir jāatbalsta padomas priekšlikums paaugstināt avans maksājums tām valstīm, kuru IKP ir pieaudzis par 10%, bet kuras ir saņēm, bet kuras ir saņēmušas um, palīdzību, lai dzēstu budžeta deficītu no Startautiskā valūtas fonda. Mēs lūgtu komisiju piedāvāt labus, veiksmīgus risinājumus, runājot par N plus 2 un N plus 3 noteikumiem, lai tās valsts, kuras cīnās ar grūtībām, nezaudētu to naudu, ko tās varētu teoretiski saņemt no Eiropas Savienības līdzekļiem. Ja mēs runājam par kohēzijas ziņojumu, tur nav piedāvāti pietiekam daudz kvantitatīvu un kvalitatīvu dati par eh, otrā mērķa reģioniem. Mēs vēlētos, lai komisija veiktu pētījumu, līdz ar to mēs varētu saņemt visu nepieciešamo informāciju, tādā veidā mēs varētu būt uh, eh, pietiekami labi informēti par to, kā uh, pielāgot mūsu rīcībā esošos noteikumus, ņemot vērā valdošos apstākļus un reālās vajadzības. Vēl kāds aspekts šajā ziņojumā vēršas. Vai aplūko īpašus faktus, īpašas situācijas eh, finanšu krīzes ietvaros un mums ir jāizmanto N plus 2 norma, paturot prātā kohēzijas politikas mērķus. Protams, nedrīkstam arī izlaist no acīm uh, procesa ciklisko dabu un to, kā tas ietekmē eh, valsts un privāto sektoru. Mēs vēlētos uzrādīt eh, finanšu instrumentu nozīmi, tādu finanšu instrumentu nozīmi kā Jasper, Jasmina un uh, Jessica. Grieķijā 2007. gadā bija vienošanās ar Eiropas investīciju banku un Mums vajadzētu garantēt, ka mēs esam pietiekami elastīgi, mēs varam uh, pielāgot esošos mehānismus patreizējai situācijai, lai no uh, politikas iegūtu visu to labumu, kas ir iespējams. Paldies, Kedlīkungs, vienu minūti. Diemžēl runātājiem nav izslēgts mikrofons. Dukran, es pilnībā atbalstu referenta priekšlikumus, ņemot vērā to pieredzi, ko es esmu guvis uh, savā valstī. Uh, es varu teikt, ka e, otrā mērķa reģiona patiešām ir ieguvēja izmantot šo finansējumu, un ja tas netiks piešķirts, e, tas nozīmēs tādu milzu kritienu atpakaļ. Mēs e, manā vēlēšana apgabalā varējām izmantot šo finansējumu, plūcām tā augļus, un es domāju, ka ir jābūt jauninājumiem šajā pasaulē. Ļo, ir ļoti maz cilvēku, kas eh, var kaut kā piedāvāt, piedāvāt inovācijas, vairums tomēr mēģina kaut ko imitēt, atdarināt. Un es vēlējos teikt, eh, ka Eh, šis finansējums un programmas nāk par labu, piemēram, mūsu reģionam, mēs to esam ļoti konkrēti izjūtuši, tie ir taustāmi labumi, bet tas eh, var nākt par labu arī citiem reģioniem, un es vēlējos pateikties referentam par ziņojumu sagatavošanu. Paldies, Lūdzu, Lūhan kungs, uz vienu minūti. Paldies. Paldies, vēlējos eh, uzteikt mūsu referentu par svarīgo darbu. Tas ko dara eh, reģionālās politikas pīlāri, eh, protams, ir jāvērtē pietiekami augstu. Reģionu attīstība, ekonomiskās un sociālās kohēzijas veicināšana ir patiešām būtiski principi, lai Eiropas Savienības 2020 stratēģija pārvērstos veiksmē. Mums vajadzētu vienkāršot procedūras, lai apgūtu finanšu, eh, finanses no kohēzijas un struktūra fondiem. Mums eh, tādā veidā būtu iespējams eh, sasniegt nospraustos mērķus daudz vieglāk, piemēram, tāds mērķis, kas attiecas uz ekonomikas izaugsmi un bezdarba eh, izskaušanu. Mums ir jāsaglabā ekonomiskā un sociālā kohēzija, tie ir galvenie Eiropas Savienības prioritārie mērķi. Mums ir jāveido tāda ekonomiskā izaugsme, kas būtu ilgspējīga un inteliģenta. Paldies! Katenbaks kundze, vienu minūtu lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, sirsnīgs paldies par to, ka arī es varu izteikties šajā vēlīnajā vakar stundā. Es uzskatu, ka kohēzijas politika reti ir spēlējusi tik milzīgu lomu, kā tieši tagad piedzīvojot krīzi. Arī krīzes laikos mēs piedzīvojam to, ka darba vietas Eh, koncentrējas atsevišķu dalību valstu centros. Tādēļ mums ir jāizmanto kohēzijas politika, lai varētu investēt vairāk līdzekļu reģionos. Mums ir nepieciešams šis virzītājs spēks, kas nāk no reģioniem. Mums ir nepieciešams viss šīs programmas. Ja mēs runājam arī par otrā mērķa reģioniem, ļoti daudz naudas, eh, kas, piemēram, eh, tika piedāvāta uh, rajonu centriem, uh, reģionos nonāca daudz vēlāk un daudz mazākos apmēros. Ir jābūt uh, skaidrai plānošanai un arī ņemot vērā pašreizējos apstākļus, mums ir jābūt pietiekam elastīgiem un es domāju, ziņojums ir tik svarīgs tieši tādēļ, ka te ir noz noteikts elastība ir nepieciešama, lai uh, reģioni paši varētu savu darbu plānot labāk un veiksmīgāk. Paldies! Paldies, Sikieris kungs, lūdzu! Šanovī paļsvo. Priekšsēdētāji, cienījamie klātesošie, Eiropas Savienības pamatmērķis ir risināt e- ekonomikas krīzi, tīpaši struktūrālā līmenī, lai saprastu, kādēļ krīze ir radusies un kādā veidā mēs varam struktūrāli risināt šos jautājumus. Un šeit risinājumi ir saistīti ar konkurētspēju un nodarbību un e, bezdarba līmeņa samazināšanu. Mēs varam uzlabot situāciju Vietējā līmenī ir jāpalielina e, novatoriskums, ir jāuzlabo e, kohēzijas programmu izmantošana un jārada jaunas darba vietas. Kohēzijas programmas īstenošana prasa lielāku elastību. Kohēzijas programmām ir jābūt saistītam ar inteliģentām investīcijām, lai nodrošinātu dziļāku integrāciju visā Eiropas Savienībā, lai mēs varētu palielināt sot, mūsu solidaritāti un iekšēju tirgus darbību. Atsevišķas valstis nevar risināt tikai un vienīgi savas intereses. Eiropas Savienībai ir jārunā par me, ilgspējīgo mehānismu darīšanu tā, lai nākotne efektīvi varētu cīnīties pret nākamajām krīzēm. Paldies! Liels paldies, Basēsku kundze, jūs pēdējā runātāja par šo jautājumu. Priekšsēdētāji! Vispirms vēlos apsveikt referentu par šī ziņām tapšanu. Eiropas Savienībā dalību valstu valdības šobrīd īsteno ļoti striktus pasākumus, lai atjaunotu dalību valstu ekonomikas. Ir taupības pasākumi, kas jau tagad ir pieņemti, un mums šķiet, ka ir nepieciešams arī investīcijas no Eiropas Savienības budžetā. Koheizijas politikas otrais mērķis ir ārkārtīgi svarīgs, lai nodrošinātu konkurētspēju, ja mēs runājam par Eiropas Savienības reģioniem, un varam palielināt arī nodarbinātību. Eiropas Savienības reģioni iekļaujas pirmajā mērķī šajā politikā, šeit mēs runājam par konverģentas politiku, un manā valstī krīzes risinājumu iespējas būtu saistīts ar Eiropas Savienības fondu izmantošanu, un vietēja administrācija arī saka, ka ir jārada projekti, kas var izmantot vietējo un Eiropas Savienības finansēm. Lielas paldies! Sefkovičs kungs Eiropas komisijas vārdā. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji! Un paldies referents kundzei par ļoti labu ziņām par kohēzijas politikas lomu. Uh, finanšu un ekonomikas krīzes apkarošanā. Un paldies, protams, arī Eiropas Savienībai, Eiropas Savienības parlamentam par to, ka tas uzrauga, kādā veidā šī politika ietekmē Eiropas Savienības reģionus. Šeit runāts par to, ka ir nodrošinā patiesa kohēzija un struktūrālas izmaiņas. 345 miljārdi eiro ir pieejami līdz 2030. gadam un 228 miljārdi no tā jau ir uh, nodoti Lisabonas mērķi īst, īstenošanai, un tas ir saistīts ar reģionu un dalību valstu investīcijām. Uh, lai gan tā nav precikliska ekonomikas politika, tā nodrošina attiecīgo instrumentu izmantošanu, lai veicinātu investīcijas reālajā ekonomikā. Un tas arī paskaidro to, kādēļ uh, šī politika ir iekļauta Eiropas Savienības atjaunošanas plānā. Šī plāna mērķis un Eiropas pasākuma mērķis būtu nodrošināt pretsvaru krīzes ietekmei, un tādēļ komisija ir piedāvājusi likumdošanas izmaiņas un ir piedāvājusi konkrēts izmaiņas arī rīcībā, tā lai finansējuma saņēmēji šajai finanšu perspektīvā varētu baudīt uh, lielāku drošību. Tas saistīts ar Eiropas Savienības pirmsfinansēšanu un citiem pasākumiem. 2009. gada aprīlī šīs izmaiņas ir stājušas spēkā un komisijas paziņojumā bija arī rekomendācijas dalību valstīm un 2008. gadā decembrī šādas vadlīnijas tika pieņemtas uh, Tāpēc mēs varam teikt, ka šai gadījumā noteikumi tika pieņemti piecu mēnešu laikā, kas mums šķiet ļoti veiksmīgs risinājums, ņemot vērā uz to, ka uz krīzi ir jārieģē ātri. Vēlos teikt, ka mūsu efektīva rīcība uh, ir rezultāts tam, ka mēs varējām starp institucionāli ļoti veiksmīgi sadarboties, tāpēc arī liels paldies Eiropas parlamentam. Mēs visi, gan komisija, gan parlaments, gribējam ātri reaģēt uz politiskajām un ekonomiskajām vajadzībām. Kopumā šie pasākumi tiek uzskatīti par ļoti pozitīviem, kā veids, lai pātrinātu izmaksu uh, piešķiršanu. Šai gadījumā ir daudz elastīgāks risinājums, lai dalību valsts varētu izmantot tādus instrumentus, kas vislabāk der viņu vietējai situācijai, jo mēs taču visi saprotam, ka uh, vienas zāles pilnīgi visiem pacientiem pilnīgi nederīgs risinājums. Un šeit vēlos teikt, ka kohēzijas politikas notiekumi saistībā ar projektu pārvaldību, tātad šie pasākumi ir vienkāršoti, un šajā gadījumā mēs nerunājam tikai par īstermiņā pret krīzes risinājumu, bet gan uz par pastāvīgu risinājumu arī pēc tam, kad krīze jau būs beigusies. Galu galā komisija ir nākusi klājā arī ar savu ziņojumu par to, cik rezultatīvi bija mērķi, uh, kas ir iekļauti atjaunošanas plānā attiecībā uz kohēzijas politiku, jo komisija šādu ziņojumu uh, plānoja iesniegt 2010. gada otrajā pusē Eiropas parlamentā. Liels paldies! Liels paldies! Par šo ziņām balsosim rītdien pusdienlaikā un cienījamie rītdien 2010. gada 6. jūlijā no 9 līdz 1 notiks sanāksme un tad uh, pārtraukums un tad arī no 9 līdz 12. Darba kārtība jums ir pieejama, tā atrodas